tad attiecīgi viņa vietā ir iecelts jauns deputāts. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι... Kolēģi, nākošais jautājums darba kārtībā ir Lehnera kunga ziņojums par mantošanu un Eiropas mantojuma apliecību. Lūdzu, Lehnera kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Cienītā komisārs kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, dāmas un kungi. Eiropas iedzīvotājiem kuriem ir kāda manta citā Eiropas valstī vai arī daļa no šīs mans eh, savā valstī, nu šodrīdzācija šī situācija pilnīgi juridiski neatrisinām, nodot to ar savu pēdējais gribas rīkojumu arī skaidrā veidā saviem mantotājiem, un šobrīd tas maksā milzīgu naudu. 12 miljoni Eiropas iedzīvot dzīvo kādā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, 13% no Eiropas Savienības pilsoņiem ir ar jauklu pilsonību, un arī vairāk miljoni, protams, ir trešo valstu pilsoņu. Tas visus skar šī situācija. Tieši tāpēc ir pienācis laiks mēs nodrošināt vienotu regulējumu visā Eiropā mantojumam. Turpmāk arī varēs pilsoņi paši nodrošināt to, ka mantojuma gadījumā viņu mantojuma kārtību nosacīs viņu izcelsmes jeb dalībvalsts. Tātad tas kaut kas pilnīgs jauns. Tātad, ja mantotājs neatstāja mantiniekam skaidrs noteikumu, tad ņem vērā, protams, miršanas brīdī skaidri nosaka, ņemot vērā viņa patsaigo dzīves vietu miršanas brīdī. Uh, Un tas nozīmē, ka viss mantojums, tātad manta, arī nekustamais īpašums, pilnībā tiek tad noregulēts saskaņā tās dalība valsts likumdošana, kurā viņš tad ir izvēlējies kā savu pastāvīgo dzīvesveidu. Un tieši tāpēc izcelsmes valsts, piedošana. Un tieši tāpēc tas tiek arī uh, atzīts un pieņemts. Tas nozīmē, ka mantiniekiem, kam līdz šim bija ļoti sarežģīta šī procedūra, risinot jautājumu daudzās valstīs un iepazīstot cauri dažādu veiku procesuālām tiesībām, tagad ir daudz vienkāršāks, kā tiek atzīta tikai viena valsts un tā tiek nodrošināta arī, tad arī visu šī procesa iznošana, un turklāt tiek atzīta arī pārējo reģistru eh, veikšana un arī banku kontu atzīšana. Tas visu atzīm atvieglo un ietaupa laiku un naudu. Vēlos uzsvert dažas vienkāršākās lietas, atsevišķas lietas. Pirmkārt, regula nav attiecinām uz mantojuma nodokļiem. Nodoklis paliek neskats. Tas vienmēr ir pirmais otrais jautājums, ko man uzdod arī Eiropas iedzīvotāji, jo galu galā tas arī paliek tātad neskats. Otkārt, tāpat arī mantojuma kārtība paliek neskarta. Treškārt, tiek skaidri noteikts, ka regulas stāsies spēkā jaunā kārtība tikai trīs gadus pēc regulas stāšanās spēkā, un turklāt apvienotā karalista un Irland, Irija ir izvēlējušās nepievienoties šai regulai, un tāpat arī Dānija. Mēs ceram, ka viņi vēlāk pievienosies. Līdzīgi arī, protams, kā jau Roma 1 un Roma 2 regulā, mēs nerunājam par kodificēšanu vai līdzinējo nolīgumu atcelšanu, bet gan par to, kā visām dalībvalstīm mēs piedāvājam pilnīgi jaunu regulu jaunu regulējumu. Līdz ar to komisijas priekšlikums līdz ar to ir augsti vērtējams un ļoti cienījams. Mūsu konsultācijās divu pusgadu laikā mēs esam panākuši nozīmīgus uzlabojumus. Ciešā sadarbībā ar visām iestādēm mēs tiešām varam to lepoties tagad. Pirmkārt vēlos pateikties kolēģim juridiskajā komitejā par viņu nozīmīgu ieguldījumu. Paldies īpaši patiešām būtiskiem uzlabojumiem. Mēs tiešām panācam nozīmīgus uzlabojumus. Tāpat milzīgs paldies padomēji. Visās darba grupās, visos līmeņos šo priekšlikumu padomi ļoti nopietni izskatījusi un uzlabojusi. Īpaši vēlos pateikt Dānijas prezidentūrai, kura ir panākusi šo diskusiju noslēgumu un šo lietu tiešām atrisinājusi. Tāpat arī paldies komisijai, kas ir radījuši šo labo priekšlikumu, vienlaikus arī, protams, nodrošinājusi svarīgās konsultācijas uh, Tāpat arī vēlos pateikties komisārs kundzei, jo mēs arī nu pat arī runājam par dzīvumu līdztiesību. Es vēlos arī vēl piebilst, kā tieši no komisijas puses, manuprāt, vienmēr un vienīgi bija visu laiku sievietes tikai no komisijas puses, kas sniedz savas konsultācijas. Lūdzu, nododiet viņam arī manu pateicību. Līdz ar to pilsoņi iegūs vienkāršāku, paskatāmāku sistēmu, lai gan jāatzīst, ka daudzie jautājumi vēl bija ļoti sarežģīti, kas bija jāatrisina konsultāciju laikā. Tad mēs, lai panāktu vienkāršotu risinājumu visiem iedzīvotājiem par labu, līdz to mēs esam piekāpušies atsevišķos punktos, lai visiem būtu ieguvums. Paldies! Paldies Lehterkungam! Komisijas uh, vārdā Uh, vārds Redings kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Uh, ticiet, man ir uh, liels prieks redzēt, ka šis priekšlikums ir iekļauts šīs plenās tēdas darba kārtībā, jo iedzīvotāji jau ļoti ilgi ir gaidījuši, pārāk ilgi ir gaidījuši šī jautājuma risināšanu. Padome 2000. gadā identificēja šo a, problēmu un ka nepieciešama rīcība. Un tagad ir pirmā reize, kad Eiropas Savienības līmeņa instruments tiek apstiprināts mantojuma tiesība jomā. Un tas attiecas ne tikai uz dažiem cilvēkiem, jo apmēram 10% no uh, kopējiem mantojuma saņemšanas gadījumiem tajos ir ietverta šī starptautiskā dimensija. Vērtība ir apmēram 120 miljārdi eiro šajos gadījumos. Tātad šī regula ir unikāla iespēja nodemonstrēt, ka Eiropa veids pasākumus, lai atvieglotu e, iedzīvotāju dzīves sarežģītās e, cilvēcīgās un e, materiālās situācijās. Mantojuma tiesības ir ļoti delikāta joma, kas ir saistīta ar nacionālā līmeņa politiku attiecībā uz ģimenes aizsardzību un tiesiskajām sistēmām. Pastāv lielas atšķirības starp nacionālajām tiesību sistēmām bet eh, mums ir ļoti paveicies ar re referentu Lešneru kungu. Un iespējams, ka eh, šis būs viens no viņa pēdējiem veikumiem šajā parlamentā, jo es zinu, ka viņš dosies eh, pensijā pēc kāda laika, un Lešner kungs, es domāju, ka ar šo ziņojumu jūs tik tiešām būsiet atstājis neizdzēšams pēdas Eiropas parlamentā, un mēs visi varēsim pateikties jums par darbu, ko jūs esat veicis Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Referenta ierosinātais rezultāts ir tiešām atzīstams un uh, komisija to atbalsta visā pilnībā. Un uh, rezolūcija, kuru ir paņemts, uh, paredzēts pieņemt rīt, tik tiešām arī ņem vērā to, ko komisija ierosināja, ka pastāvīgās dzīvesvietas tiesība akti ir jāņem vērā mantošanas gadījumos, ka cilvēkiem būs iespēja jau laicīgi plānot mantošanas tiesību pielietojumu, izvēloties savas izcelsmes valsts uh, dzīves vietu, neskatoties uz to, kur viņi atrastos Eiropas Savienībā, un tāpat arī tiks nodrošināts, ka uh, tiesas uh, lēmumi tiks integrētāk izmantot Eiropas Savienībā, un, protams, arī šis Eiropas mantojuma Eh, certifikāts apliecība, kas ļaus pilsoņiem labāk izmantot un īstenot savas tiesības visā Eiropas Savienībā. Es pilnībā piekrītu referentam. Teksts, par kuru ir diskusijas noritējuši tik ilgu laiku, ir ļoti uzlabots pateicoties eh, referenta cītīgam darbam un pateicoties arī komitejā veiktajam darbam. Referents īpaši uzstāja, ka ir jānodrošina juridiskā skaidrība, drošība. Uh, tiem cilvēkiem, kuri ir savus mantojumus izstrādājuši pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Paldies par jūsu veikumu šajā jautājumā, un šis tik tiešām ir viens no jautājumiem, kuru mēs varēsim ar lepnumu demonstrēt Eiropas pilsonības gadā, lai nodrošinātu un parādītu, ka jā, mums tiešām rūp Eiropas pilsoņi. Paldies! Komisārs kundzei! Tagad pārējām pie runātāju saraksta. Tātad no sākuma izteiksies deputāta politisko grupu vārdā un pirmais ir Lēnas kungs. Eiropas Tautas partijas vārdā Lēnas kungs jums vārds. Priekšsādātāji, cienī, godātājs referent kungs, cienītā komisārs kundze, nu tiešām žēl. Šis parlaments nekad neko neiemācās. Mēs taču šēdam šeit jau vēlā vakar stundā, debatējam par ļoti, ļoti nozīmīgu likumdošanas priekšlikumu, uh, kā jau arī komisāri eh, Reding norādījis, kā 10% Eiropas iedzīvotājs un 50 miljonus Eiropas iedzīvotājus tiešākā veidā. Un papildus vēl arī, protams, visi iespējami mantinieki, tas, kas, ko tātad netiešai ir iesaistīti. Un šodien mēs redzam, ka, protams, vēlā vakar stundā īpaši daudz deputātu šeit nav. Iespējams, vajadzētu priekšsēdus konference vēlreiz padomāt. Varbūt, vai mēs runātu patiešām, varbūt kādu ne, bezjēdzīgu sarunas par kādu bezjēdzīgu sarunu uh, samitu, drīzāk varētu pārlikt uz vēlāk vakar stundu un uz rīt stundām pārcelt šādu nozīmīgu jautājumu, kas tiešām skar būs iedzīvotājs, un tas būtu daudz svarīgāk. Un arī galā tas tiešām būtu nozīmīgāks arī sabiedrībai. Uh, Tiešām šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, un šobrīd tas ir ļoti sarežģīts priekšlikums, kas ir ļoti daudz sarežģītos juridiskos arī e, apgrūtinājums, un tieši tāpēc es ļoti pateicos Kurtam Lehneram, kurš ļoti ilgi jau ir strādājis šeit arī komisijā un ir galu galā viens arī e, komitejā un bijis viens no svarīgākiem virzītājiem. Es pateicos jums, Kurtam. Kurts tagad arī drīz e, atvedās no komitejas un arī parlamentu kopumā, līdz ar to tā ir tāda viņa dāvana, atved dāvana mums. Manuprāt, viņš strādās juridiski ļoti augstvērtīgu ziņojumu un es domāju, ka arī mums šeit debašu laikā mums vēlreiz tas būtu jāuzsver jo viņš tiešām arī pats ir nolēms, ka šīs nedēļas beigās viņš arī Tātad pārtrauc savu deputātu darbu. Man tas jāizsaka lielu nožēlu, jo viņš tad mums atvedās. Es tikai ceru, ka padome ņems vērā visu to, ko mēs arī piedāvājam šajā ziņojumā. Un arī, protams, tev ir zināmas konsultācijas. Es arī saprotu, ka vienkāršākais padomu būtu vienkārši nobalsot par uh, Lehneru ziņojumu, tad līdz ar to šis būtu pilnīgs legislatīvais akts, kas nāk par labu pašiem iedzīvotājiem. Un tas būtu ļoti labs uh, spīdošs arī likumdošanas paraugs. Uh, pierādot, ka Eiropa tiešām ir domāta un strādā saviem iedzīvotājiem. Paldies! Paldies uh, Lēns kungam. Nākošais uh, Luīģi Berlinger kungs. Uh, sociāldemokrāta grupas vārdā. Berlinger kungs, jums vārds trīs minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām Ļaujiet man pievienoties ļoti laipnajiem vārdiem, kas tika teikt Lehner kungam, un uh, gribu arī piekrist tam, kā tika novērtāts viņa darbs, kas tik tiešām bija veikts ar lielu uh, pārliecību un uh, ļoti konsekventā veidā. Uh, regula ir tikusi daudz pārunāta, tā gan komi komisijā, padomēji, juridisko lietu komitejā. Un uh, mēs tiešām varam būt uh, lepni par uh, rezultātu. Un gribu paust tam viennozīmīgu atbalstu. Esmu tāpat arī pārliecināts, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Varbūt tas neatspūgļosies uh, tā teikt, masu mēdīju virsrakstos, bet Eiropas Savienības tālāk būvēšana ir atkarīga arī no tā, cik apmierinātas būs, eh, cik apmierināti būs pilsoņi, kādā veidā tiks apmierināts viņu intereses ikdienas dzīvē. Un šeit mēs runājam par miljoniem cilvēku, kas eh, dažādās dalību valstīs eh, saskarās ar ļoti nogurdinošām un garām procedūrām, ļoti sensitīvos, delikātos jautājumos ģimenes vidū kas nav kaut kāda politikas joma. Eiropas Savienībai ir jābūt lepnai, ka mēs tik tiešām tik lielu uzmanību pievēršam uh, iedzīvotājiem. Un ierosinātie risinājumi, manuprāt, ir ļoti uh, labi. Piemēram, tas, ka mantojuma uh, sastādītājs varēs izvēlēties uh, valsti, kuras tiesība akti tiks attiecināti mantojuma saņemšanas gadījumā, jo tik tiešām pastāv milzīgas atšķirības mantojuma tiesībās dažādās valstīs. Tas nozīmē, ka viss šis mantojuma tiesības jautājums var izrādīties tāds kārtīgi sarežģīts. Mums jānodrošina, ka šis risinājums būs tāds galīgs un noteikts, jo tad, kad tiek izlēmts par juridisko risinājumu attiecībā uz dzīves vietas valsti vai izcelsmes valsti, uh, tātad kuras valsts tiesība akti tiek izmantot, tad eh, tiek ierobežots tas eh, konfliktu apjoms, kas var eh, rasties, un tiek atrisināts arī jurisdikcijas jautājums. Tas nozīmē, ka būs vairāk brīvības un tāpat laikā arī lielāka skaidrība. Un tāpat arī mantojuma apliecība ir ārkārtīgi svarīga, jo tā rada priekšnoteikumus, lai nodrošinātu to, ka mantojuma saņēmējs ir skaidrāks potenciālo problēmu gadījumā. Un tā ir lieta, kas, eh, manuprāt, ir ārkārtīgi pozitīva. Eh, protams, risinājums nav perfekts. Eh, šis konkrētais tiesību akts, šī regula ir jautājumi par testamentiem, vēl citām lietām, bet es negribu par to tagad sīkāk runāt. Katrā ziņā Ceru, ka padomu šo tekstu apstiprinās, ka šis teksts eh, kļūs par saistošu tiesību aktu. Bet mēs tomēr nevaram pieļaut, ka apvienotā karaliste ir pavisam cita situācija. Eiropas Savienība nevar funkcionēt bez apvienotās karalistes, tāpēc mums vēl pie šī jautājuma jāstrādā. Paldies! Tagad Aleksandrai Tainskundzei vārds. Alde grupas vārdā divas minūtes. Frau Kommissarin, sehr geehrte. Cienītā komisārs kundze, dāmas un kungi. Domājot par mantojuma tiesību piemērošanu, mēs skatāmies, protams, kā īpaši svarīgi tad no jauna izstrādāt šos noteikumus arī par spriedumu izpildi un atzīšanu, lai uzlabotu līdzinējās normas. Tad rīt mēs balsosim par mantojuma tiesībām un pēc tam arī sekos arī e, atsevišķās mantiesības. Un tāpēc jautājums ir jāskatās, ka. Kā Mēs nevis politiski strīdamies, bet atrisinam jautājumu mūsu iedzīvotājiem, kas līdz šim bijusi reizēm neatrisināts situācijas. Jo kas sliktākais var notikt pārobežu situācijā, mēs runājam par arī e, iespējamām tiesu darbiem līdz pat augstākajām tiesām, kas prasa milzīgi daudz laika un arī nepieciešamos finanšu līdzekļus par to un vienmēr strīdoties, kuras tiesības tad bija jāpiemēro. Tāpēc mums ir jānodrošina vienkārša un nepārprotama sistēma, ir jāmaina šī sistēma. Līdz ar to skaidrs ir tāds mantojums pilnībā iekrīt mantojuma tiesībā, ja galu galā tad persona vienmēr dzīvo un uzturas savā vienā vietā. Un ja viņš to nedara, tad ņem vērā, protams, šo viņa pastāvīgo dzīves vietu. Un tas ir skaidrs noteikti. Bet, nu, piemēram, vācietis, kurš dzīvo Strasbūrā, un vēlas nodrošināt ciešāku saikni ar Vāciju, tad viņš jau arī savu dzīves laikā var skaidri pieprasīt, lai mantojuma atklāšanas brīdī tiktu piemērots Vācijas tiesības. Un ja jāpiemēro ļoti sarežģītas Vācijas tiesības, tad reizē, protams, tas ir nozīmes, ka arī tad mantinieks ierodas arī pats Vācu tiesā. Un nevar būt tāpat, ja arī nu, jūs būtu atvaļinājumā, nu tad nekādā ziņā jūs nesat uzskatāms par tādu, kas uz, uz pastāvīgi uzturas citā dzīves vietā. Atvaļinājums ir atvaļinājums. Uh, Tomēr jāatzīst, ka apvienotā karalista un īrija diemžēl nepiedalās sākumā. Viņi jāatzīst, ka e, paši izvēlēšies neveiksmīgu risinājumu, jo daudzi īpašumi, kas atrodas apvienotās karalistas pilsoņiem, arī Eiropas dienvidoms, diemžēl tad netiks iekļaut šajā vienkāršākajā sistēmā. Vēlos vēlreiz pateikties tiešām kolēģim Lehneram par viņu ļoti izsmeļošu darbu, Viņa darbs skaidri pierāda, ka ļoti svarīgi, ka mēs runājam ne tikai par politiķu, bet ļoti svarīgo ekspertu, tātad arī patiesu zinātāju dalību par parlamentā. Paldies! Kirjā Eva Lichtenberga. Eks... Paldies tālāk vārds Evai Lichtenbergai. Kas tad uzstāsies eh, zaļo grupas vārdā lūdzu? Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos tālāk arī pateikties kolēģim Lehneram, kurš tiešām ir ļoti izcili strādājis un vienmēr ir ļoti labi iesaistījis ēnu referents savā darbā. Mēs vēlos norādīt, ka skaidri, ka mantojuma tiesības ir domājam jāatrisina tādā situācijā, kas ir tiešām sāsinājies pēdējo gadu laikā. Cilvēki kļūst arvien mobilāki, viņi dzīvo arī ārpus savas izcelsmes valsts, un tiešām viņi tur arī izveido savu dzīvi, un ja nu gadījumā, tad arī viņa nāves gadījumā, tad ir jānodrošinās, kā arī mantiniekiem ir skaidrs, kuras um, mantojuma tiesības tiek piemērots. Un ja viņam būtu jāatgriežas uh, savā izcelsmes valstī, arī mantiniekam jādodas uz izcelsmes, uh, mantotāja izcelsmes uh, valsts, tas ir sarežģīti. Tāpēc šeit ir ļoti labi, ka mēs varam arī uh, jau, nu, protams, 570. reizi apvienotā karaliste atkal atsakās spēlēties konkrētā likumdošanas aktā īstenošanā. Šis ir, protams, traģisks gadījums. Man katrā ziņā būtu ļoti svarīgi, lai arī vienzimumu partneriem pāriem arī atsaucoties uz uz sabiedrisko kārtību tomēr netiktu diskriminēti, jo ja mēs runājam arī par to, ka viņu mantām tiesības arī tiktu ņemtu vērs, vērā arī viņu tiesības, lai tiktu pieņemtu tātad šo no, no, noskaidri nosakot, kuras mantojuma tiesības viņi vēlas piemērot, jo gal galā pasaules realitāte mainās. Paldies. Tālāk, Saids Karims lūdzu. Viņš uzstāsies ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Ir vairāk kolēģi telpā, kuri, protams, tā bakstīs ar pirkstu un norādīs uz mani, atsaucoties uz, protams, uz apvienoto karalistes nostāju. Es tomēr vēlētos reiz norādīt, pirmkārt, lielu paldies un no sirds es to saku kolēģim Lehneram par viņu nopietnu smago darbu, viņš ir ieguldījis sasādot ziņojumu vairāk jau divu gadu laikā. Es tiešām vēlos viņam pateikties par viņu nopietnu ieguldījumu. Tāpat arī vēlos viņam novērtēt visu labu izdošanos, lai arī ko viņš nodarbotos pēc tam, ka viņš arī atstās parlamentu. Mums viņa pietrūks. Tāpēc arī vēlētos atsaukties uz Lēnas kunga komentāru par to, ka šis debats notiek tik vēlā stundā. Īsnībā tas nav, protams, jūsu vaina priekšsādātāji, bet Es zinu, ka es arī tikos arī apvienotās karalistes Eiropa lietu ministra Lediktons kungu. Es arī vēlējos ar viņu pārunāt, bet tas lūk nav iespējams savienot šīs divas tikšanās. Vēlos izteikt lielu vilšanos padomē par to, ka apvienotā karalista un īrija nonāca tādā situācijā, kas viņiem nikās nepieņemam, līdz to viņi izvēlēs nepievienoties šajam likumdošanai. Es vienmēr norādīju, ka, protams, tas ir tikai uh, teorētisks nepievienošanās solis, jo īstenībā tas nozīmē, ka reāli jau tā nozīmēs pievienošanās ļoti daudziem pilsoņiem. Tātad 50% no mantojuma procedūrām ir īstenots ir bijuši ar starprobežu, starp pārobežu, tātad akcentu 1,3 miljoni no mantotājiem ir bijuši tieši no citām valstīm, arī apvienotā karalistē. Un līdz ar to tas nozīmē arī milzīgs trūkums mūsu finanšu regulā. Tas nozīmē, ka īstenībā mēs nevarēsim sniegt daudzo ieguvumu, kas būtu baudītāji arī Eiropas iedzīvot, kas dzīvo apvienotā karalistē, un tad daudzie ārvalstnieki, kas uh, dzīvo Anglijā, un tikpat labi ir arī apvienotās karalistes iedzīvotāji, kas dzīvo kā. Uh, trīs Eiropas valstīs, citās Eiropas valstīs. Tad mēs uzskatām, ka te ziņa kādā ziņā būs zaudētāji. Mēs runājam par to, ka ir ļoti atšķirīgas procedūras un kārtības mantošanas kārtībā, tāpēc mums ir jāskatā, vai beidzamais pāns, par ko mēs esam vienojušies, tad Eiropas parlaments un padomu tiešām reāli risina iedzīvotāju problēmu. Tāpēc tomēr ierosināt, lai mēs tomēr atgrieztos pie otrā lasījuma, lai arī īsā veidā mēs tomēr varētu atrisināt daudz jautājumus kurus īsti varbūt neesam pārliecināti arī svaigu skatu, jo galu galā visu kopīgās intereses vārdā būtu tiešām atrisināt visus sarežģījumus, kurus jau gribam atrisināt sākotnēji. Paldies! Paldies jums! Tālāk vārds Fāskas kungam. FT grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! komisārs kundze, es ar lielu interesi esmu ar, iepazinies ar komisijas priekšlikumu par jurisdikcijas noteikšanu, attiecības un mantojuma tiesību piemērsošanu un par citas valsts spriedumu atzīšanu izpildi mantojuma lietās. Es uzskatu, ka līdz ar līdz pieaugošu Eiropas iedzīvotāju mobilitāti mēs saskaramies arī jaunām problēmām, arī tātad mantošanas gadījumos. Tomēr, ja mēs sasaistām arī jurisdikcijas piemērošanu un, piemēram, mās tiesības mantojuma kārtībā ar eh, pastāvīgo dzīves vietu, kas īstenībā do, šeit eh, likumdošanas priekšlikumā nav pat kādi nodefinēti, es tad īsti no, neatbalstu. Manuprāt, šī definīcija šobrīd ir pārāk tāda mm, neskaidra. Tas ir tikai tāds aprakstošs, un tas nozīmē, ka tiesa to var interpretēt dažādi. Uh, Līdz ar to es uzskatu, tik ļoti, ļoti jutīgam likumdošanas priekšlikumam mums vajadzētu piedāvāt daudz precīzāku definīciju. Paldies! Eh, Paldies! Tālāk vārds. Stojanova kungam. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Domāju tātad par prasībām, uh, kas tiek celtas tiesā saistībā ar mantojuma tiesībām, un bieži vien mantojuma uh, uh, lietas ir bieži vien pašas sarežģītākās, kuras ir tiesām ir jāizskata. Es pats esmu arī strādājis pie šādas civil uh, tiesībām, un uh, juridisko studiju laikā mēs runājam tieši par to, kā mēs varam arī, protams, nodrošināt mans sadali. Un tāpēc es zinu, cik sarežģīti šāds lietas ir. Tā ka man ir bijusi zināma pieredze. Mantojumtiesības ir ļoti sarežģīts. Mans kolēģis Lēhners ir uh, ieguldījis milzīgu darbu, un tas ir tiešām tāds uh, vainagojums viņa karjerai, un mēs atcerēsimies, un viņš atcerēsies savu ieguldījumu, un es vēlos tomēr norādīt uz dažām lietām. Ņemot vērā arī e, to ziņojumus, ar ko es esmu iepazinies un kurus es esmu skatījis arī komitejā, komisārs kundze, esmu pamanījis, ka liko, leģislatīvie priekšlikumi, kurus sagatavo komisija, bieži vien ir nepilnīgi, tur ir nepilnīga kvalitāte. Es saprotu, ka mēs esam Eiropas politiķi un jūs tā arī mūs redzat, un jūs arī esat pārliecināti, ka mēs spējam uh, arī to visu darīt, bet aicināt komisiju tomēr papildus vēl papūlēties, sagatavot labākus priekšlikumus. Paldies! Un tagad vārds Tadeu Šieška kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Dodać jeszcze jedną uwagę do tego, o czym mówił Klaus Heiner Leine. E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 mēs... Ļoti bieži mums tiek pārmests. Bija tulkošanas problēmas. Es aicinātu jūs, eh, es ļoti atvainojos, ka man jau es biju aptrauc, bet bija problēmas, tehniskas problēmas tulkošana. Vai jūs lūdzu varētu turpināt tagad? Is working or not? Okay. Go on. Okay. Jā, šķiet, ka tagad ir uh, viss kārtībā ar tulkojumu, bija neliela tehniska problēma. Tā tad uh, turpina runātājs. Uh, Priekšsēdētājs saka, mm, vai jūs lūdzu varētu atkārtot savu runu no sākuma, jo bija neliela tehniska problēma tulkojumā. Tā tad uh, lūdzu sāciet no sākuma. Uh, paldies priekšsēdētāji. Es eh, negribētu vairāk zaudēt eh, laiku runāt par šo jautājumu, bet eh, jāsaka, ka plānošana vispār šeit parlamentā būtu jāuzlabo. Šeit parlamentā mēs jau kavējamies ar vienu stundu, jau ir novilcināts šīs debatas. Nevajadzētu šādā veidā izskatīt tik svarīgi jautājumi Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, komisārs kundze, mums bieži vien tiek pārmests, ka mēs runājam par jautājumiem, kas ir ārkārtīgi attālināti no iedzīvotāju ikdienas dzīves. Diemžēl bieži vien tā ir, jo dažkārt mēs uh, diskutējam uh, par jautājumiem, kur uh, Eiropas iestādēm nav likumdošanas kompetences, bet šobrīd mēs runājam par jautājumu, kas patiesi ir ārkārtīgi svarīgs iedzīvotājiem. Un šis dokuments tiešām dos ļoti nopietnu papildus vērtību tādās situācijās, kur jau, kuras jau pēc savas dabas rakstura ļoti sarežģītas. Bieži vien cilvēki šādos gadījumos nonāk milzīgos nosacījumu un noteikumu labirintos attiecībā uz mantojumu, tiesībām un procesu. Tas reizēm tik tiešām ir tas kā krustaceļš. Tāpēc uh, ir ļoti atzīstams Lehner kunga veikums, es viņu sirsnīgi sveicu arī ar ziņojumu, un es domāju, ka šis dokuments ļaus visām pusēm nodrošināt juridisko drošību vēl lielākā mērā visā šajā nosacījumu un regulējumu labirintā. Un eh, tas nozīmē, ka nemainot nacionālos nosacījumus, eh, tomēr tiks izstrādāts Eiropas līmenis, jo, kā mēs zinām, mantojuma tiesības eh, valstīs ir ļoti atšķirīgas un tās sastāv no nosacījumiem, kuriem vajadzētu it kā atvieglot iedzīvotāju dzīvi. Ir ļoti atzīstams arī Eiropas mantojuma apliecības izveidošana, un tā, es domāju, padarīs šo situāciju skaidrāku un padarīs arī skaidrāku mantojuma tiesību realizēšanu. Šīs Lehner kunga ziņojums, pie kur viņš ir strādājis divus ar pus gadus, ar dažādu pušu kopīgu devumu, es domāju, ka uh, dod uh, ļoti labu risinājumu. Pastāv milzīgas tiesību aktu atšķirības mantojuma tiesību jomā. Bieži vien tās balstās uz uh, ļoti dažādām tradīcijām, tāpēc pie šī darba tik tiešām bija nepieciešama ārkārtīgi liela apņemšanās, tāpat arī zināšanas un kvalifikācija. Un es šeit gribētu tiešām uzsvert un izcelt uh, referenta uh, zināšanas un prasmes strādāt pie šī jautājuma. Un jāsaka, ka šīs normas, kas ir paredzētas, uh, tiek noteiktas, lai nepieļautu dažādu citu uh, normu uh, konfliktus. Un vēlreiz gribu uzsvērt, iedzīvotāji varēs izmantot šo tiesību aktu ar priekšnosacījumu, ka uh, Eh, ka viņi saņems eh, pilnīgu un visaptvarošu informāciju par eh, šo tiesību aktu. Paldies! Kolēģis vēlētos jūs tiešām aicināt precīzi ievērot savu runas laiku. Evelīna Regnē tālāk. Paldies priekšsēdētāji! Komisijas vicepriekšsēdētāja, godātais referentkungs, jaunā mantojuma regula atvieglos situāciju mantojuma gadījumos, īpaši starp valstu pārobežu lietās un samazinās tiešām tiesas lietu skaitu. Ja mēs skatāmies, mums arvien pieaug iedzīvotāju skaits, kas dzīvo citā dalībvalstī. Līdz ar to jaunā regula viņiem piedāvā lielāku juridisko skaidrību, domājot arī par pēdējais gribas sagatavošanu vai arī par situāciju, kas varētu rasties nav skatījumā. Tātad mums ir jāskatās, protams, zinām rūgtumu mēs arī varētu pārvarēt. Tātad Diemžēl padomu nav izvēlējusies vienprātības ceļu. Dažas valstis, tātad apvienotā karalista un īrija, ir izcīnījusi sev atsevišķos punktos, tātad šo atcelkšanas klausulu attiecībā uz dāvinājumiem, un tāpat arī uz otru jautājumu ir skaidri izteikuši jautā, eh, savu neapmierinātību un nepievienošanos. Ja mēs runājam par to, ka diemžēl tas negatīvs kārs arī citu dalībvalstu iedzīvotājs, tāpēc jūs nevarat runāt tikai par īru vai angļu britu problēmu. Līdz ar to nevar būt tā, ka viņu šāds solis rada pilnīgi tādu nevēlamu situāciju, kur iedzīvotāji paši izvēlas pievilcīgāko variantu sev, un tāpēc arī izvēlas risināt lietas eh, citās valstīs. Tāpēc parlaments skaidrāku, vienkāršāku risinājumu norādu, ko ir arī visas dalībvalstis. Tad mēs uzskatām, ka mantojuma tāda davināšanas tā līguma arī būtu uzskatām par daļu, obligāto daļu, tad tas arī būtu jāiekļauj un būtu skaidrāks jautājums, kā mēs atrisināt šādu juridisko nenoteiktību. Tieši tāpēc mēs pieprasām dalībvalstis arī šeit kompromisā vienoties par diviem jautājumiem, par to, kas vienkāršojiet eh, likumdošanu un nodrošināt lielāku juridisko skaidrību. Jūs, mēs nedrīkstam pārāk lietas sarežģīt un satarīt pārāk dārgu situāciju mantiniekiem. Tie pats vajadzētu padomē nopietni uzklausīt padomus uh, eh, parlamenta nostāju. Šī regula ir ļoti svarīga. Nedrīkst būt tā, ka dalība valsts izlasta rozīnas no kūks, bet pilnībā tad līdz ar to pieņem šo regulu. Un Lehnekungs varētu šalt vēl pāris la, eh, kādu laiku uzkavēties, lai atrisinātu tiešām vēl neskaidros jautājumus. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Jānusam Vaičikovskim lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šobrīd eh, runājam par vienu no jautājumiem, kur eh, tik tiešām var redzēt, cik eh, Eiropas Savienība var būt noderīga ikdienas iedzīvotājiem, tātad parastiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mantojuma tiesības ir viena no jomām, kas eh, skar lielāko daļu iedzīvotāju. Eh, protams, ir cilvēki, kuri savu dzīves laikā neuzkrāja nekādu eh, mantisko īpašumu. Nezinu, vai tas ir apsveicami vai nožēlojami, bet lielākā daļa iedzīvotāji tomēr atstāja mantojumu un agrāk vai vēlāk rodas problēmas, kas izriet no šīs mantojuma situācijas. Un tāpēc Lehner kunga priekšlikums ir tik tiešām abrīna vērts. Tas ir ļoti vērtīgs ierosinājums iedzīvotājiem. Tas eh, ļoti lielā mērā atvieglotu eh, procedūru, tāpat arī eh, šis princips, ka varētu atzīt dažādus juridiskos principus. Tāpēc es arī gribētu sveikt Lehnerkungu, pateikties viņam par šo darbu. Domāju, ka šie eh, regulā iekļautie nosacījumi palīdzēs Eiropas Savienības pilsoņiem vienkāršot eh, mantojuma tiesību realizēšanu, nesaskaroties ar tik smagām birokrātiskām vai cita rakstura eh, grūtībām. Lai varētu atrisināt bieži vien šīs ārkārtīgi sarežģītās uh, situācijas starp dažādu valstu tiesību režīmiem. Paldies! Baten, Paldies, Batena kungam, vairs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī regula atkal novadīs pie sekojošām briesmām, ka Eiropas Savienības likumdošana iejauksies neīstajā vietā, jo šāda veida, piemēram, Eiropas mantojuma apliecība uh, novedīs pie tā, ka mums būs Eiropas mantojuma nodoklis. Daudz Eiropas, daudzi uh, Lielbritānijas iedzīvotāji saprot, ka Eiropa šeit tikai vēlas paņemt šo tiesību jomu. Nu, viena labā lieta ir tāda, ka Lielbritānija izvēlējusies nepievienoties. Nu, bet ir arī skaidrs tas, ka tomēr viss Lielbritānijā, kas nāk no Eiropas, neies cauri. Uh, Es gan nedomāju, ka mēs varētu šeit pievienoties nākotnē. Nu, diemžēl šeit nav pārāk daudz deputātu, bet iespējams, ka varbūt deputātiem vajadzētu apdomāt, vai šajā jomā Eiropai jāpiešķir papildus pilnvaras. Un mēs no Lielbritānijas, no mūsu partijas noteikti balsosim pret. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Sārī kungs, uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Katru gadu Eiropas Savienībā tiek atvērtas apmēram 450 tūkstoši šādu lietu Eiropā par vairākiem miljardiem eiro. Un Pilsoņiem ir jāsaskarās ar lielām grūtībām nosakot, kura tad šeit ir tā kompetentā valsts un kompetentā iestāde. Papildus tam mums vēl būtu jārunā par to, ka lielākā daļa dalībvalstu neļauj pilsoņiem izvēlēties kādu no uh, jurisdikcijām. Šeit varētu runāt par vēl daudziem citiem jautājumiem, piemēram, par savstarpējo dokumentu atzīšanu citās valstīs. Uh, un tā tālāk. Šīs ir lielas problēmas, ar kurām jāsaskanās Eiropas pilsoņiem. Un tāpēc gribētu teikt, ka dokuments, par kuru mēs pašlaik runājam, virzās soli uz priekšu. Šeit nav runa par tādu klasisku likumdošanas aktu, bet par instrumentu, kas uh, skars būtisku jebkuras sabiedrības uh, aspektu jo mantojums un mantojuma tiesības eh, un attiecīgie noteikumi prasības būtiski ietekmē jebkuras sabiedrības funkcionēšanu. Tieši tāpēc es gribēju pateikties visiem, kas palīdzēja sagatavot šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu. It īpaši gribu pateikt paldies Lehnera kungam par izdarīto par apņēmību. Un pašlaik šis darbs jau ir nonācis gala fāzē. Es gribēju pateikties viņam miljoniem eiropiešu vārdā, kas varēs izmantot šo instrumentu, kas atbilst viņu vajadzībām un palīdzēs eh, arī veicināt Eiropas integrāciju. Tagad Nevedālovas kundzei pusotra minūte. Paldies. Es gribētu piekrist komisijas pamat priekšlikumiem. Protams, ka tas neietekmēs nacionālo likumdošanu, bet ļaus nodrošināt starp robežu vai pārrobežu mantojumu tiesību izveidošanu, piemērošanu. Šis instruments ir skaidrs, tas nodrošina tiesisko noteiktību un tā tālāk. Un šeit mēs izvēlta, izvairīsimies no mantojuma tiesību fragmentācijas. Uh, Mēs varam šeit runāt par pastāvīgo dzīves vietu, kas e, noteiks e, jurisdikcijas izvēli, to arī varēs, protams, izvēlēties pilsoņi. Protams, ka ir arī zinām ierobežojumi, tiks aizsargātas ģimenes un radinieku intereses. Uh, tiks novērsts eh, tas, ka kaut kā ļaunprātīgi šīs tiesības tiek izmantotas un tā tālāk. Protams, ka visas problēmas jau nevar uzreiz atrisināt, bet esošā situācija tiks uzlabota. Pilsoņi tagad varēs efektīvāk izmantot savas tiesības. Un šeit būtu svarīgi arī runāt par izpratni, par tiesību normām, tiks stiprinātas arī tiesiskās vērtības, un mēs radīsim papildus Eiropas pievienoto vērtību. Pēdējais runātājs tikau kundze uz pusotru minūti. Paldies! Vienotajam tirgum ir jāpalīdz noņemot visus šķēršļus tā ceļā. Tieši tāpēc pilsoņiem ir jāspēj izmantot savas pārrobežu mantojuma tiesības. Visas ar civilu tiesībām saistītās lietas, tad būtu jāskata šī likumdošanas akta ietvaros tagad izmantojot šo aktu, pilsoņi jau iepriekš varēs noorganizēt visu mantojumu procesu, izvēloties attiecīgās valsts likumdošanu. Tādējādi varēs noteikt mantojumu saņēmējus un varēs pārvaldīt īpašumu līdz brīdim, kad atbildību par šo īpašumu uzņemās mantojuma saņēmēji visi likumdošanas akti, kas būs saistīti ar mantojuma tiesībām, tad šiem aktiem būs jāatbilst noteiktām prasībām, un Eiropas mantojuma apliecība ļaus mantiniekus iekļaut eh, tādā mantinieku reģistrā, un tādējādi īpašums tiks piešķirts balstoties uz reģistrā noteiktajiem kritērijiem. It īpaši e, šeit ir runa par fiskālo uzraudzību un e, pierādījumiem. Nu, tādējādi sistē, šo te sistēmu varēs e, pilnībā pāraudzīt. Diemžēl, jāsaka, trīs valstis ir izvēlējušās nepievienoties, bet nu cerams, ka situācija mainīsies. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Basesku kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Šis ziņojums ir devis papildus skaidrojums, lai veicinātu pilsoņu mobilitāti Eiropā. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo lēmumu noteikt mantojuma tiesību interešu centru. Runāt par sesto grozījumu konkrētāk. Ka Tālāk, mantojuma tiesību savstarpēja uh, piemērošana varēs mazināt pašreizējo birokrātiju. Uh, liels iegums ir Eiropas mantojuma apliecība. Mēs uh, veicinām pārobežu mobilitāti arī tālākā nākotnē, un ir tāpēc nepieciešams paredzams skaidrs mantojuma tiesību juridiskais ietvers Eiropas uh, Savienības zonā, tādā veidā izslēdzot jurisdikciju konfliktus. Es eh, atbalstu šo tekstu un eh, gribētu runāt par Rumānijas eh, civilu kodeksu. Mantojuma tiesības ir fundamentāls jautājums manas valsts tiesību sistēmā, un šī jautājuma pieskaņošana mūsdienu prasībām nodrošina šī jautājuma atbilstoši izcinājumu. Paldies, un tagad vārds. Köszönöm, elnök úr. Mezárs kungam van ahhoz, hogy érvényesítse örökösi jogait és rendelkezzen vagyonáról halála. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nodrošinām Eiropā mantojuma tiesību ievērošanu. Katram, protams, arī ir iespējas noteikt savus mantojuma sadalīšanas veidus, tātad, piemēram, mēs tiesības. Ja mēs runājam par pārobežu gadījumiem, tad mēs arī šo jauno regulu varam samazināt dažādas administratīvos šķēršļus. Nākotnē būs daudz lielāka juridiskā skaidrība un līdz ar to tas būs arī spēkā visās dalībvalstīm, kas tad atzīst Eiropas mantojuma apliecību. Un līdz ar to tas arī šī tieši apliecība ir konkrēts veids, kā to varam nodrošināt vienkāršošanas sistēmu. Mums vajadzētu arī pievērst uzmanību tam, ka līdz šim nepieciešami daudz dokumentu. Un bieži vien bieži vien ir svarīgi, lai arī šādas apliecības varētu sagatavot arī minoritāšu valstu valodās. Un es arī atvadoties no Lehner kunga novēlu viņam visu labu izdošanos arī turpmāk. Paldies! Malcer kungam vārds lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Ja mēs skatāmies, cik spēkā jau ilgi ir Eiropas saimnības pamatbrīvības, tad tiešām ir pārsteidzoši, ka tikai pēdējos gados, ka mēs esam pievērsuši pacinātu uzmanību tam, kas saistās ar personas brīvo pārvietošanos. Tā kā personām, protams, arī ir arvien vairāk īpašumu ārvalstīs, un arvien mainās un arvien elastīgi kļūst darba vide, un arī darba ņēmēji arvien vairāk aktīvāk ceļo un arī uzturs ārvalstīs, nemaz nerunāt par pārvalstu, ārvalstnieku laulībām, uh, Līdz ar to ir tiešām jākvalina, ka mēs sadarām, e, izveidojam tādu likumdošanu, kas izveido paskatāmāku situāciju pilsoņiem. Tātad, ja jums ir jau dzīves laikā iespēja izvēlēties arī jūsu izcelsmes valsts tiesības, kā mantojuma tiesības, tas nozīmē, ka tiek atrisināts daudz jau situācijas. Mums tāpēc ir jāsaprot, ka Eiropas iedzīvotājiem ir jānodrošina šāds paļaušanās, e, paļāvība, tiesiskā paļāvība uz mantojuma tiesību piemērošanu nāves gadījumā. Šāda brīvība vienmēr jānodrošina. Paldies! Tagad vārds Redings kundzei komisijas vārdā. Priekšsēdētāji, es uzskatu, ka ka šīs ir ļoti labas ziņas Eiropas pilsoņiem. Katru gadu mums ir 450 tūkstoši šādas mantojuma lietas. Tagad mēs dodam pilsoņiem iespēju izvēlēties un mazinam birokrātiju. Tas ir tieši tas, kas mums ir jādara, jā, lai ļautu pilsoņiem izmantot savas tiesības. Sarunas par šo dokumentu kas ir pirmais šāda veida starprobežu vai pārobežu sadarbības dokuments šajā jomā, prasīja daudz laika, daudz pūļu, tā lai delegācijas saprastu, par ko šeit īsti ir runa un kādas atšķirības ir starp uh, tiesību sistēmām. Un svarīgi bija ņemt vērā arī īrijas un Lielbritānijas paustās bažas. Šis dokuments jau ir tāds labs kompromiss, kuru Lielbritānijai un Īrijai vajadzētu spēt pieņemt, jo tas dod lielu labumu pilsoņiem. Pat ja mēs uzsāksim vai piemērosim šo dokumentu eh, Lielbritānijai un Īrijai nepievienojoties, viņām būs vienmēr iespēja pievienoties vēlāk. Un es pilnībā piekrītu arī deputātiem par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi tad, kad šis dokuments stāsies spēkā, informēt pilsoņus par viņiem piešķirtajām tiesībām un iespējām. Eiropas notāru padome ir izveidojusi mājaslapu, izmantojot komisijas finansiālu atbalstu. Tātad šī mājaslapa ir 22 valodās, lai informētu pilsoņus par jaunajām tiesībām. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka visu dalību valstu notāri saņem informāciju par šo dokumentu un attiecīgi informē arī savus klientus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Lehner kungam. Kurt, es gribēju arī jūs apsveikt savā vārdā. Vēl nerunājiet, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Es jums vēl dažus vārdus gribēju teikt, pirms jūs sākat. Apsveicu jūs! Vēlu jums to labāko veselību. Es ceru, ka spēsiet izmantot savas zināšanas un pieredzi Eiropas un Eiropas pilsoņu labā. Un es ļoti arī gribētu ar jums strādāt komitejā. Lūdzu, tagad Lehner kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par šiem lepniem vārdiem tieši pēc četrām dienām es atvadīšos, un tātad četrām dienām un 150 minūtēm. Tātad es tiešām darīšu visu, lai patiešām arī šo valsts svētību, pirmkārt arī manā gadījumā arī tad darbotos. Paldies kolēģiem arī, kas atbalstīja un atzinīgi vērtēja šo mūsu priekšlikumu, un paldies katrā ziņā komisijai vispār jau par šo priekšlikumu un par labo sadarbības gaisotni. Kolēģi, lieta būtība ir tāda, ka, protams, ņemot vērā ar vienu sarežģīto dzīves kompleksitāti un mantojuma situācijas, kurams, ka mēs nevaram paredzēt iespējami visus jautājumus un tos pilnībā apmierinoši arī atrisināt. Ar vienu paliks jautājumi un neatrisinātīvas problēmas. Tāpēc es tomēr arī vēlētos papildus vēl ņemt vērā to, ko jūs sacījāt visu, un tā, ko Regners kundze sacījāt, manuprāt, ir zināms pārpratums. Tātad nav tā, ka īstenībā ka nav atrasināts arī tieši administratīvais jautājums un, un klobek lieta. Tātad mēs runājam par dāvinājums dzīves laikā, o, ietver arī jautājumu par obligāto daļu, neatņemamo daļu, un tas skaidri ir atrunāts tieši tādā veidā, kā to vēlēs apvienotās karalistas un īrijas pārstāvi. Vai mums izdosies tā arī panākt vēl citu risinājumu, tas ir cits jautājums. Un arī vēl otrs kolēģis palaida garām iespēju, ka īstenībā jau šodien Lielbritānijas iedzīvotājiem, kur jau dzīvo Beļģijā, Francijā, un kur viņiem būtu arī īpašums šajās divās valstīs vai arī citās valstīs, arī vien tiek piemērot šo valstu tiesības, nevis apvienotās karalistes tiesības. Atcaucoties līdzinējo savu praktisko pieredzi, mēs, protams, arī varam skatīties, kā varētu būt šī situācija. Es varu iztēloties, jā, kā arī, protams, domājot arī par arī pēdējais gribas rīkojumā mēs arī norādām precīzi, kādu nākotnē jautājumu mēs varētu atrisināt viennozīmīgi visā Eiropā, bet tas, protams, vēl ir nedaudz par tālu. Galu galā, lai arī kā būtu, šī regula ir milzīgs progress un līdz ar to arī nozīmīgs arī atskaits punkts kopējā Eiropas eh, projektā. Paldies jums, priekšsēdētāji, jums par laipniem vārdiem, paldies arī jums, cienīto kolēģi, un paldies komisijai. Paldies! Alles Gute, lieber Kurt! Visu labu, dārgais Kurt, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Balsojums būs rīt 12.30.